12. Liels paldies visiem! Tagad mēs pāriesim pie Vēbers kundzes ziņojuma par ES hārtu standartu noteikšanu attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas Savienībā. Došu vārdu referentei. Thank you, Chair. Liels paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi, mēs runājam par to, ka plašsaziņas līdzekļu brīvība ir Eiropas Savienības pamatu pamats, un tā tiešām ir, bet vai mēs esam priecīgi par to, kā plašsaziņas līdzekļu brīvība izskatās Eiropas Savienībā? Protams, ir iemesli, kāpēc mēs varētu priecāties, taču ir arī iemesli, kāpēc mums būtu jāraizējās. Šajā nāmā mums ir bijušas vairākas debatas par plašsaziņas līdzekļu stāvokļu dažās dalībvalstīs, un es vēlētos pateikties komisārai Krusas kundzei par viņas eh, pastāvīgo atbalstu eh, plašsaziņas līdzekļu brīvībai. Taču patiesību sakot, šis ziņojums ir tapis tādēļ, ka uh, Eiropas parlaments būtu gribējis tādu spēcīgāku reakciju no komisijas puses, un it īpaši uh, no mm, pamtiesību puses lai um, aizstāvētu šo plašsaziņas līdzekļu brīvību. Tad, kad mēs paskatāmies uz Eiropas Savienību pamatiesību hartu, tad tur ir rakstīts, ka līd, plašsaziņas līdzekļiem ir jābūt brīviem. Un es gribētu, lai komisija un dalībvalstis ņemtu vērā, jo šeit Mēs neatspoguļojām tikai uh, savus pilsoņus un savu elektorātu, mēs uh, pārstāvam arī, uh, esam konsultējušies ar dažādām organizācijām. Uh, Un tad, kad mēs par šādiem jautājumiem runājam, tad Eiropas Savienībai vajadzētu atbalstīt ļoti daudz lietas, piemēram, pētniecisko žurnālistiku un arī to, lai uh, žurnālistika būtu ētiska. Pašlaik mēs varam novērot to, ka dažās dalībvalstīs žurnālisti tiek vajāti, tiek traucēts viņu darbs, un mums vajadzētu panākt to, lai Eiropas Savienībā žurnālisti varētu brīvi rakstīt par to, par ko viņi vēlas darīt. Un mūsu sabiedrībai ir tiesības tikt informētai. Katrai dalībvalstī ir pienākums ar savu likumdošanu aizsargāt žurnālistus, kas ir sabiedrības sargs. Un mums vajadzētu izvairīties no tādām situācijām kā manā valstī Rumānijā, kur pēc septiņus gadus ilgas Um, nomēlnošanas tagad pēc konstitucionālās tiesi, tiesas lēmuma ir uh, problēmas ar to, ka š, nomalnošana varētu tikt uzskatīta par kriminālu noziegumu. Mums vajadzētu panākt, lai pēc iespējas ātrāk tajās dalībvalstīs, kur nomalnošana ir krimināls noziegums, tas tiktu padarīts par administratīvu pārkāpumu. Mums ir nepieciešams atrisināt arī e, interešu konfliktu, kas ir saistīts e, starp pretrunu ar politiskajām interesēm un uh, Uh, žurnālistika. Mums ir vajadzīgs, lai žurnālisti raksta nevis jauks lietas par mums, bet gan, lai e, viņi ar saviem rakstiem mūs mudinātu būt modriem. Šis ir, tā ir galvenā vadlīnija šajā ziņojumā. Paldies! Paldies! Un e, tagad es došu vārdu Luhānu kungam e, uz 666 vietā. By myself, sorry. Es jau pats savu vietu neizvēlējos. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs, kolēģi. Es gribētu pateikties Vēbers kundzē par ziņojumu un apsveikt viņu ar paveikto darbu. Pēdējā laikā Visās dalība valstīs ir līdzīgas problēmas saistībā ar mēdīju brīvību, un tāpēc uh, arī šāds ziņojums par uh, standārtu noteikšanu attiecībās plašsaziņas līdzakļu brīvība Eiropas Savienībā ir tāds kā stimuls Eiropas komisijai, kurai vajadzētu nākotnē parādīt lielāku drosmi attiecībā uz regulējumu šajā jomā. Es gribētu pateikt divas lietas. Pirmkārt, uh, komerciālie masinformācijas līdzekļi, kur mums ir nepieciešams caurskatāma informācija, un uh, tādā ziņā būtu arī nepieciešams norādīt, kam pieder šie īpašumi. Tādā veidā iedzīvotāji varētu saņemt plašāku informāciju nekā šobrīd. Otrakārt, es gribētu pieminēt mehānismu, kur ir ieviesusi Eiropas komisija. Ja? kas eh, garantē to, ka tiek pārbaudīts, vai dalība valsts īsteno pamatiesības, tā skaitā mediju plurālismu un vienlīdzīgu piekļuvu informācijai un presas brīvības garantēšanu. Paldies! Kinga Gansa, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Šis ziņojums ir viennozīmīgs un tiek arī apgalvots, ka masu informācijas līdzekļiem ir jābūt neatkarīgiem, neatkarīgiem no parlamentiem, partijām un opozicionāriem. Mēs vienbalsīgi savā komitejā balsojām par šo ziņojumu, un es ceru, ka arī plenārsēdē tas tiks pieņemts ar pārliecinošu balsu vairākumu. Uh, Mēs nevēlamies preses jomu regulēt pārāk tālu, bet mums ir jāaizstāv Eiropas vērtības. Māsu informācijas līdzekļi ir ļoti būtisks Eiropas demokrātijas eh, virzītājs spēks. Plašsaziņas līdzekļu brīvību dalību valstīs ir jākontrolē. Tiek teikts, ka pētnieciskās žurnālistika arī būtu vairāk jāatbalsta. Uh, Mēs mudinām Mēs redzam, ka komisija nonāks pie līdzīgiem secinājumiem kā Lība komiteja. Es vēlos arī personīgi pateikties komisārei par ieguldīto darbu un es ceru uz, arī, uz labu sadarbību arī nākotnē. Paldies! Sargentīnī kundzei vārds lūdzu. Danku, Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī referentei Vēbers kundzei. Es gribētu teikt, ka mēs ilgi esam gaidījuši šādu te ziņojumu, un tagad pēc plašām debatēm mēs esam beidzot nonākuši pie tā, ka mums ir šāds te ziņojums par plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas Savienībā Itālijā. Uh, Un Ungārijā šis jautājums ir problemātisks, bet mēs eh, nenodarbojamies tieši ar šīm valstīm. Mēs zinām, ka daudz ko vairāk vēl varētu panākt plašsaziņas līdzekļu brīvības jautājumā. Laba demokrātija nevar pastāvēt bez plašsaziņu līdzekļu brīvības. Un Protams, mēs nevēlamies tagad rakt, rakstīt kaut kāds priekšrakstus eh, žurnālistiem un iesaistīties mediju morāls jautājumu risināšanā, bet mums ir jārīpējas par to, lai šie plašsaziņas līdzekļi uh, varētu darboties brīvi un lai arī iedzīvotāji varētu izlemt par labu vienam vai citam laikrakstam. Mēs arī vēlamies plašsaziņas līdzekļu daudzveidību. Arī Eiropas komisija uz to uzstāja. Tagad mums ir Eiropas parlamenta ziņojums. Es ceru, ka rītdien tas tiks pieņemts ar lielu balsu vairākumu Un mēs gribētu, lai mēs varētu sagaidīt arī likumdošanas viedokļu kādus soļus, lai dotu lielāku plašsaziņas līdzekļu brīvību un eh, lai arī nodrošinātu šo daudzveidību. Paldies, Pietkovska kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Šajā ziņojumā 31. punktā Eiropas parlaments aicina komisiju pārbaudīt, vai dalību valsts piešķir savas aparātas licences, pamatojoties uz objektīviem, pāredzamiem, nediskriminējošiem un samērīgiem kritērijiem. Es domāju, ka Eiropas komisijai vajadzētu pirmkārt parādzīties uz diskriminējošo praksi, kas ierobežo katoļu mēdīju brīvību polijām. Es domāju, to aktivitātes attiecībā uz perfām televīziju. Es jau esmu nācis klajā ar vēstuli komisārai Krūsas kundzei, un es gribētu pateikties viņai par atbalstu, bet iepriekšējo sešu mēnešu laikā nekas nav mainījies. Pirms neilga laika Eiropas parlamentā notika īpaša uzklausīšana, kas bija saistīta ar diskriminējošo praksi attiecībā uz katoļu medijiem Polijā. Politiķi un polijas iedzīvotāji savāca divus miljonus pārākstu vēršoties pret šādu veidu diskrimināciju. Ja mēs vēlamies, lai mūs uztver nopietni, tad parlamentam un komisijai vajadzētu pievērst uzmanību šim konkrētajam jautājumam. Paldies, Jubro kungs! Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Plašsaziņas līdzekļu Brīvības problēma ir pamata problēma, jo bez brīviem medijiem nevar pastāvēt demokrātija un uh, standarti, kas ir Eiropas Savienības pašā pamatā. Diemžēl izņemot uh, tukšas runas Eiropas komisijā, mēs redzam, ka tiek īstenoti dubult morāli, un tāpēc mēs esam ārkārtīgi noraizējušies. Mums nevajadzētu tikai nosaukt vārdos tās valstis, kuros, eh, kurās plašsaziņas līdzekļi ir apdraudēti. Tā vietā mums vajadzētu katru reizi iejaukties, kad notiek kāds gadījums, kad tiek ierobežot vai ļaunprātīgi izmantot plašsaziņas līdzekļu brīvību. Mums šis jautājums ir jāuztver ārkārtīgi nopietni, jo tas ir ļoti svarīgs jautājums. Tas ir viens no Eiropas Savienības pīlāriem. Mans eh, priekštecis Pietrovska kungs ir runājis par problēmu attiecībā uz um, apraides licencēm um, konkrētām televīzijas programmām Polijā, bet mēs vēlamies, lai Eiropas komisija izmantot viens un tos pašus standārtus. Tas ir ārkārtīgi būtiski, lai nodrošinātu uzticību komisijai un lai nodrošinātu arī runas brīvību. Paldies, Ērenhausen kungs. Paldies. Dargā kolēģi Vēberskundze, es gribētu šeit runāt par vienu lietu, proti par tīkla neutralitāti. Tīkla neutralitāte tikai vienreiz šajā ziņojumā tiek pieminēts, un proti tad, kur, tur, kur kultūras komiteja izsaka savu atzinumu. Uh, un viņa apstiprina šo te tīklu neatkarību. Savukārt jūsu ziņojumā par to vispār nav runāts, un tas ir ļoti žēl. Kāpēc tas ir būtiski? Mēs šobrīd dzīvojam digitālā sabiedrībā, ne tikai datori ir saistīti savā starpā, bet arī dažādas ierīces ir eh, tīklā savienotas, eh, notiek savstarpēja komunikācija, arī grāmatas tiek eh, digitalizētas. Uh, Jautājums par tīkla neutralitāti, proti par to, ka eh, pret datiem izturas, pret dažādiem datiem izturas vienlīdzīgi, tas ir ļoti būtiski gan attiecībā uz informācijas brīvību, gan plašsaziņas līdzekļu brīvību un uh, viedokļu brīvību. Un tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti būtiski, lai Eiropas Savienībā mēs šo tīklu neutralitātes principu ierakstītu ļoti skaidri. Paldies! Uh, uh, Tagad vārds esais kundzē lūdzu. Komisāras kundze, varētu teikt, ka mēdī ir varas sargi, un mēdīju neatkarība ir demokrātijas pazīme. Tieši tāpēc ierobežojumi mēdīju darbībai ir izteiksmes, izteikšanās brīvības ieroš, ierobežojumi. Demokrātijā cilvēkiem ir izteikšanās brīvība, un viņiem ir šādas tiesības. Un tas attiecas arī uz dažādiem moderniem mēdīju veidiem, piemēram, informācijas meklētājiem un citām iespējām. Attiecīgās iestādes dalību valstīs seko mēdīju brīvībai, un arī ziņojumos par cilvēktiesībām tiek teikts, ka jānodrošina mēdīju vidē plurālisms. Eiropas padome ir bieži sagatavojuši ziņojumus par mēdīju brīvību, un šis ir viens no Kopenhāgenes kritērijiem, ko mēs pieprasam izpildīt kandidātu valstīm. Baldīkungs, lūdzu. Paldies! Vēbers kundzes ziņojumā mēs piekrīt par visiem 100%. Liels paldies! Uh, Es esmu par to, lai Eiropas parlaments un Eiropas komisija lūgtu izplatīt dažādas priekšlikumus, kas veicinātu plašsaziņas līdzekļu brīvību un lai arī tiktu atbalstīt viņu tiesības uz informāciju. Es esmu par to, lai eh, tiktu īstenots arī vai izveidots monitoringa instruments, kas eh, kontrolētu plašsaziņas līdzekļu brīvību dalību valstīs. Ungārijā ar mās informācijas līdzekļiem bija problēmas, un Vēbers ziņojumā mēs eh, ļoti labi redzam, kā viss notiek attiecībā uz plašsaziņas līdzekļiem Ungārijā. Uh, Mēdī likums pie mums ir atjaunots, atjaunināts, bet svarīgākā problēma vēl nav atrisināta, jo sabiedriskie mēdīji Ungārijā tomēr nespēja brīvdarboties. Notiek manipulācija, faktu sagrozīšana, melošana un Ungārijas pilsoņi nespēja saņemt uh, uzticamu informāciju. Paldies! panie przewodniczący! szanowni państwo! paldies saka nākošais runātājs. dāmas un kungi šis ziņojums ir atbalstāms. jo tur arī tiek runāts par sabiedriskajiem mēdījiem. Es gribēju pateikties referents kundzei par to, ka viņi izvēlējās pieminēt šo jautājumu. Esmu tikko nācis no kultūras komitejas un esmu viens no iniciatoriem, kas aicināja atbalstīt šos punktus ziņojumā. Protams, Eiropā ir labāka situācija nekā citur pasaulē, bet tas nenozīmē, ka pie mums viss ir kārtībā. Mani kolēģi jau, piemēram, piesauca vienu e, TV kanālu per FAM, bet es savukārt varu informēt jūs, ka transporta ministrs ir lūdzis piešķirt 8 miljonu eiro kā garantiju no viena, no vienas avīzes, kas rakstīja par to, ka viņam ir pārāk dārgi pulksteņi. Tik dārgi, ka viņš nevarētu atļauties par savu algu tos nopirkt. Savukārt viens premjerministrs ir iesūdzējis vienu no avīzēm tiesā par to, ka 1. aprīlī tā publicējusi joku. Iedomājieties, par jokiem žurnālisti tiek iesūdzēti tiesā. Tieši tāpēc es vēlreiz gribēju pateikties par šo ziņojumu un gribēju aicināt komisiju cieši sekot tam, kas notiek Eiropas Savienības dalībvalstīs. Paldies! Tagad Jorča Zemskas kundzei vārds. Dziękuję, pani przewodniczący. Šanovņi... Liels paldies, priekšsēdētāji! Dāmas un kungi, pirms trīs gadiem mēs pieņēmām direktīvu par audiovizuālajiem pakalpojumiem. Un, manuprāt, mēs virzamies pareizajā virzienā. Tomēr referentes kundze uh, pieminēja to, ka nepilngadīgie joprojām netiek pilnīgi pietiekoši aizsargāti pret uh, psihi graujošu saturu. Viņa pieminēja arī reklāmas, kas ir vērstas uz bērniem. Un, manuprāt, mums būtu jāievieš šeit vairāki tādi ne, likumdošanas pasākumi, piemēram, varbūt veicinot kaut kādu ētiku kodeksu pieņemšanu vai uzvedības kodeksu pieņemšanu attiecībā uz šāda veida reklāmām. Un it īpaši Es šeit gribētu runāt par, pār, par reklāmām, par pārāk saldiem vai pārāk sāļiem pārtikas produktiem. Pētījumi rāda, ka tas ārkārtīgi negatīvi ietekmē bērnu veselību, veicinot diabēta un aptaukošanās izplatīšanos un ārsti jau ir norādījuši, ka aptaukošanās kļūs par vienu no lielākajām veselības sistēmas problēmām Eiropas Savienībā, un mums tas ir eh, jārisina. Priekšsēdētājs komentē, ka varbūt jāpārtrauc ēst gaļu, kā viņš to ir izdarījis. Kaferatī, kungs, lūdzu. Preses brīvības jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, tas ir arī delegāts un sarežģīts jautājums. Ir tīpaši tāpēc, ka tiek ieviesti dažādi ierobežojumi dažādos līmeņos, un nevienmēr tos ir viegli atklāt ja tīpaši jau, eh, ja sistēmu nepēta tā detalizēti. Piemēram, Ungārijā izmantojot likumdošanas aktus, šī brīvība tiek ierobežota. To var ierobežot arī koncentrējot mēdījus, izspiežot mazākos mēdījus no tirgus un tā tālāk. Un nevienmēr to ir iespējams pamanīt bieži brīvības tiek liektas, eh, jo tiek teikts, ka ir kaut kāds interešu konflikts. Jo cilvēki, kas pārvalda mēdīju darbību, tajā pašā laikā veids kaut kādas institucionālas administratīvas funkcijas valstīs. Un manā valstī ir bijuši vairāk šādi gadījumi pēdējā laikā. Tātad visi šie ierobežojumi ir ārkārtīgi rūpīgi jāuzrauga. Mums ir jāskatās, kādi ir mediju tīkli, kas notiek internetā. Uh, Ja mēs vēlamies nodrošināt pilnīgu brīvību, tad mums ir jāskatās uz visiem mēdīju veidiem, ne tikai uz tradicionālajiem mēdījiem. Kēlī kungs lūdzu. Ir pilnīgi skaidrs, ka demokrātiskas sabiedrības pamatprincips ir preses brīvība, un visi tam noteikti piekritīs. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, un tas ir arī svarīgi Eiropas Savienībā, kur mēs vēlamies nodrošināt visaugstākos, visstingrākos standartus, un, protams, arī dalību valstīs tā tas ir. Bet bieži tiek manipulēts ar šo preses brīvību, par to, ka tiek kontrolēts, kāds saturs tiks publicēts, ka, piemēram, redaktori pārāk stingri kontrolē to, ko dara atsevišķi žurnālisti. Tas pats attiecas arī uz citiem mēdīju veidiem, piemēram, televīziju un tā tālāk. Bet ir jārunā arī par atbildību, jo atbildība ir saistīta ar brīvību, ir tīpaši, piemēram, ziņojot vai rakstot par to, kas notiek Eiropas Savienībā dažkārt šie mēdīji īpaši ir neprofesionāli un neobjektīvi ziņo par to vai raksta par to, kas notiek Eiropas Savienībā, un tāpēc mums būtu jāuzliek visaugstākie, visstingrākie standarti šajā ziņā dažāda veida mēdījiem. Dančils kundzei vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! visas Eiropas Savienības valstis, kas, iestāju, kas ir iestājušās Eiropas Savienībā un kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā, visām ir jāpilda Kopenhāgenes kritēriji. Un tur arī ir pamatiesību harta un 11. pantā ir rakstīts, ka jāievēro mediju brīvība un plurālisms. Ja mēs runājam par sabiedriskiem mēdījiem, ko finansē no valsts, tie ir ārkārtīgi svarīgi un tiem ir pienākums sniegt publikai, sabiedrībai adekvātu kvalitatīvu informāciju. Tiem ir jābūt brīviem un neatkarīgiem no ārējas spiediena, īpaši no politiskas spiediena un no politiskām interesēm. Arī privātiem mēdījiem ir līdzīgi pienākumi. Tieši tāpēc ir svarīgi nodrošināt, ka Eiropā ir tāda sistēma, kur abu veidu mēdīji uh, spēlē zināmu lomu un tiek nodrošināta arī profesionāla neatkarība ziņu aģentūrām, tā lai mēs izvairītos no monopāliem eh, tieši ziņu izplatībā un ziņu savākšanā. Un es gribētu sveikt referentu ar šo ziņojumu. Tavares kungs, lūdzu. Lielas paldies priekšsadatāja kungs, mūsu kolēģi Vēbers kundze ir paveikusi brīnišķīgu darbu savā ziņojumā. Šis ziņojums man šķiet e, pielāgots e, pēc Lisabonas līguma laikiem un arī jaunajiem e, komunikācijas līdzekļiem vairs nav vietējo ziņu. Tagad visas ziņas ir Eiropas līmenī. Un mums ir noteikti nepieciešama tāda Eiropas līmeņa demokrātija mēdīju līmenī. Tāpēc tas, ko teica Krūsas kundze, ir ļoti svarīgi un ar šo jauno komisijas interpretāciju saskaņā ar kuru Eiropas Savienība vēlas spērt soli uz priekšu uh, plašsaziņas līdzekļu likumdošanā varēs to izdarīt un aizmirst e, jau par dažiem strīdiem, kas slēpjas zem subsidiaritātes principa, un mēs varēsim garantēt neatkarīgu žurnālistiku visā Eiropas Savienībā. Liels paldies, priekšsādātājs, tad komisāri lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Es esmu ļoti pateicīga Renātei Weberei par viņas ziņojumu, un es esmu ļoti pateicīga godātajiem deputātiem, kas šovakar izteica savu viedokli šajās debatēs. Un es patiešām ar nepacietību gaidu balsošanu rītdien, un tas nozīmē, ka šis ir pēdējais rezultāts, tad mūsu priekšā ir ļoti laba perspektīva. Un priekšsēdētāja kungs, tas tiešām ir ļoti nozīmīgs pienesums tam, kā respektēt eh, plašsaziņas līdzekļu brīvību visā Eiropā. Pagājušajā nedēļā mēs pārliecinājāmies, piemēram, par to, ka ASV arī viņi saskarās ar lieliem izaicinājumiem attiecībā uz uh, žurnālistikas brīvības aizstāvību. Šī jau nav pirmā reize, kad mēs apspriežam draudus preses brīvībai šajā namā. Un uh, pareizi tika teikts, ka tas ir viens no mūsu demokrātijas pamatelementiem. Un ja jautājums tika nolikts komisijas priekšā, um, tad bija lūgums komisijai iejaukties, ja kāda dalība valsts nepilda šos pamat brīvības uzdevumus. Un es varu tikai tam piekrist. Esmu ļoti priecīga, ka šoreiz mums ir skaidrs ziņojums ar priekšlikumiem par konkrētu darbību, un tas mūs dara spējīgus sēsties pie sarunu galda ar dalību valstīm un visām iesaistītajām pusēm, lai nolēmtu, kādas darbības ir jāveic un kam. Bet mums ir vajadzīgas trīs lietas - skaidrība par Eiropas Savienības kompetenci. Protams, ir nepieciešama kompetence, lai darbotos. Otrakārt, mums ir e, jābūt e, skaidram, kā mēs izmantosim šīs kompetences, un treškārt ir nepieciešama dalību valstu politiskā grība rīkoties šajā ziņā, tādēļ, ka tā ir, ja tā var teikt, mūsu kopīgā spēle, mums visiem tur ir jāpiedalās, un es ļoti priecājos, ka topošā Lietuvas prezidentūra strādās pie šī jautājuma. Un uh, mm, ir uh, izveidota uh, neatkarīga grupa, kuru vāda Vaira Vīča Freiberga, bijušas Latvijas prezidente. Un šī grupa izstrādāja ļoti visaptverošu ziņojumu, kur sat satur, kas satur 30 norādījumus, apsvērumus, un es vēlētos pateikt, ka ļoti daudzi līdzinājās tam, ko Weberskons pieminēja. Un mēs komisijā jau ņēmām vērā gan neatkarīgās augstā līmeņa grupas ieteikums, gan arī Weberskons ziņojumu. Mēs 2013. gadā īstenosim um, mēdīju uzraudzības instrumentu, lai nodrošinātu mēdīju plurālismu, un tā pašā laikā mēs strādājam pie eh, Eiropas centra preses un mēdīju brīvībai un eh, tā ir vēl viena no potenciālajām darbībām. Protams, mums ir nepieciešama konsultācija ar visām iesaistītajām pusēm, un tāpēc nesen es eh, sāku divas sabiedriskās konsultācijas. Vispirmkārt, es gribētu uzzināt, kāds ir viedoklis par augstā līmeņa grupas ieteikumiem, un otrās konsultācijas ir. Uh, viedokļi par regulējošajām iestādēm. Un tas nozīmē, ka varbūt mēs varētu pat pārskatīt mm, plašsaziņas līdzekļu brīvību direktīvas 13. pantu. Un Līdz ar to pašlaik situācija nevarētu būt labāka. Kad mēs beigsim konsultācijas jūnijā, tad mums būs skaidrs, kas būs jādara. Un es ceru, priekšsādātāja kungs, ka mums drīz būs ne tikai iespēja apspriest konkrētas darbības, bet arī redzēt konkrētus rezultātus mūsu darbībai aizstāvot mediju, mediju brīvību. Un tas ir tas, pie kā komisija un Eiropas parlaments strādā. Paldies! And... Paldies, komisārs Kundze, paldies arī jūsu darbiniekiem par ļoti interesantajām atbildēm. Paldies kolēģiem, paldies arī Vēbers kundzei par ārkārtīgi interesanto ziņojumu. Vai vēl kāds vēlas uzstāties? Redzēju, ka kāds pacēl roku. Nu, labi, tad nākamās debatas. Paldies jums visiem. Šīs debatas ir beigušās. Rītdien 12.30 būs balsojums. Nākamais darbkārtības punkts ir Boris Kunga ziņojums par audiovizuālo mēdīju pakāpojumu direktīvas īstenošanu. Došu vārdu referentam. Četras minūtes. Lūdzu, Boris Kungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji.